Uh, ziņo, Lavijas kunga ziņojumi par budžeta uh, grozījumiem par 2013. gada budžetu attiecībā uz um, Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā un beigas ziņojums par grozījumiem starpiestāžu nolīgumā 2006. gada 17. maijā par budžeta disciplīnu balstoties uz Horvātijas iestāšanu Eiropas Savienībā uh, tiek izņemti no šīs dienas darba kārtības. Uh, 2013. gada 10. jūnijā pirmdien Eiropas parlamenta priekšsēdētājs izskaidroja šo situāciju. Padome nebija gatava uh, paziņot parlamentam par situāciju pietiekami ātri, līdz ar to uh, parlaments šajā nedēļā nevar pieņemt šo svarīgo lēmumu. Tagad uh, turpināsim mūsu darba kārtību un balsosim saskaņā ar 138. pantu reglamentā par Davida Mārtina ziņojumu par Uh, ekonomisko uh, nolīgumu ar Centrālu Āfriku. Lūdzu, balsosim. Kurš par? Dagegen.